Esmu saņēmis divus pieteikumus, lai uh, delegācijās un uh, arī komisijās uh, tiktu uh, iesaistīti deputāti un tos uh, nosaukšu. Frunculikas uh, uh, kungs tiek uh, piedāvāts darbam delegācijā ar Korejas uh, pussali un Turkāno kungs uh, darbam IMKO komitejā un darbam delegācijā uh, attiecībām ar Kanādu. Vai kāds iebilst? tad tā tas ir nolēmts.